Protams, mēs atsāksim tos projektus, kas pašlaik ir apturēti Malī ziemeļos. Paldies! Lielas paldies komisāram Dalīkungam! Ir iesniegti septiņi rezolūcijas projekti ECR, EFD, Zaļie, sociāldemokrāti tautas partija goja. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās un balsojums notiks pēc šīm debatēm. Nākamais gadījums ir pārkāpuma, nesodi, pārkāpuma nesodīšanas gadījuma Filipīnās. Vispirms došu vārdu rezolūcijas priekšlikuma autoram Černēcka kungam viena minūte, lūdzu. Bardzo, panie... Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šī nav pirmā reize, kad Eiropas parlaments runā, tam ir jārunā, lai aizstāvētu cilvēku tiesības šajā Āzijas daļā un it īpaši šajā valstī. Tas nozīmē, ka situācija atkārtojas, bet tas nenozīmē, ka mēs esam pilnīgi bezspēcīgi. Mums par to ir jārunā mums ir piemēri, kas pierāda, ka mūsu pūles ir novedušas arī pie pozitīva rezultāta, piemēram, Ēģiptē. Tāpēc mēs varam cerēt, ka arī Filipīnu gadījumā situācija varētu uzlaboties mums iesaistoties. Pašlaik situācija ir pilnīgi nepieņemama, cilvēktiesības tiek pārkāptas, un mums būtu jārunā par to, neskatoties mūsu politisko pārliecību. Paldies Černecka kungam, un tagad divas minūtes Romēva Rome, Iruēda kungam. President. Paldies priekšsēdētāji. Tas ir zināms fakts, ka beztiesas nogodlināšana un citi cilvēktiesību neievērošanas gadījumi ir samazinājušies, kopš jaunais prezidents ir stājies amatā, tomēr spēja cīnīties pret nesodāmību ir vēl jāpalielina. Mēs esam atklājuši, e, ka nav gadījumā ir vairāki liecinieki, un mēs esam aicinājuši, ka šos lieciniekus aizstāv, lai tie nepazistu. Un tāpēc mēs aicinam uzlabot uh, tiesību sargāšanas spēju. Tādējādi samazinot arī nogalināšanas gadījumu skaitu. Kolēģi arī teica, ka tomēr ļoti daudz vēl ir jāiz, jādara, lai aizstāvētu advokātu puses. Jāuzlabo arī situācija ar pārkāpumu samazināšanu pret aizturētajiem Un, protams, arī jācīnās pret to, ka tiek pārkāpts 2009. gada pretterorisma akts. To cilvēku, kuri ir pazuduši ģimenes locekļiem, būtu jāļauj piekļūt pie informācijas un jāsaņem kompensācija. Nedrīkst piešķirt arī finansējumu tādām militārām organizācijām, kas pārkāp šos noteikumus, arī militārajām grupām, un jāceļ arī likumdošanas akts 546. Vēl runā, runājot par situāciju ar uh, politiskajiem ieslodzītajiem, mēs par to jau runājam daudzus gadus, un situācija joprojām nav atrisināta, un iespējams, ka tuvāko gadu laikā mums izdosies panākt progresu. Dank, Paldies, Romēvis ir Vēdas kungam, un tagad kolēģi Ojolānas kundz vienu minūti. Paldies, priekšsētētāji. Lai gan pēdējo gadu laikā politiskā vardarbība Filipīnās ir samazinājusies, tomēr četru žurnālistu un liecinieku nogalināšana par Akvintanao masu slepkavībām liek domāt, ka šajā ziņā ļoti daudz vēl ir darāms. Prezidents Akvino ir eh, teicis, ka viņš ir apņēmies uzturēt cilvēku tiesības un cīnīties pret korupciju, un viņa administrācija jau ir daudz panākusi. Tomēr, lai joprojām virzība būtu tāda pati, es aicinu viņu un Filipīnas, Filipīnu valdību pieņemt visus mērus, lai aizsargātu cilvēkus, kas liecina, kas eh, piedalās eh, šādās te tiesas prāvās, un aicinu aizstāvēt arī advokātu pārstāvjus. Ja mēs runājam par beztiesas nogalināšanu un pazudne, pazušanu, tie, kas vainīgi pie šādiem noziegumiem, ir jāsauc pie atbildības. Un šeit es runāju, piemēram, par 58 cilvēkiem, kas eh, pazuda Kvintanao, Magvintanao uh, gadījumā. Paldies, Vailants kundzei, un tagad posēlt kungam vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāji, 27 privāts ārmeņas nē, 72 privātas armijas bez kontrols. Tā ir, katast ir katastrofāla situācija, ja valstis, um, pat demokrātiskas valstis, uh, iz, izpilda nāves sodus, bet ja šeit ir runa par 72 privātām armijām, tad ir situācija pavisam bēdīga. Mēs uh, zinām, kāda ir situācija pēc uh, Kvīno stāšanās amatā, bet šie pasākumi ir jāstiprina tīpaši attiecībā uz uh, liecinieku aizsardzības programmas stiprināšanu. Drošības dienesti armijas, privātās armijas ir saistītas ar korupciju un uh, noziedzīgo pasauli, un līdz ar to liecinieku aizsardzības programma ir vienīgais instruments, lai situāciju Filipīnās sakārtot un lai šī valsts soli pa solim varētu atgriezties uz tiesiskumu tāks. Šeit ir runa par potenciāli bagātu un skaistu valsti un svarīgu Eiropas Savienības partneru, un tāpēc tiesiskumu varu, tur ir jāpanāk nekavējoties. Paldies! Paldies Boselt kungam! Veržāt kundze, pusotra minūte, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Filipīnā nevalstiskās organizācijas joprojām turpina par nogalāšanu bez spriedumu un piespiedu pažūšanas gadījumiem. Un ir notiek arī žurnālistu nogalināšana. Uh, Un šo, lai gan šo nogalināšanu skaits šķiet, ka samazinās, tomēr mēs uzskatām, ka šeit ir liels preses brīvības apdraudējums. Mums katrā ziņā jācietās pret nesodāmību, paziļināt šīs reformas, iet uz priekšu, arī Romas statūts ir ratificēts, bet tomēr. Uh, E, ir joprojām ļoti daudz žurnālistu, kas ir nogalināti masveidas lepkavībās. Mag, Magindanao. Mums um, noteikti jācīnās par liecinieku aizsardzību. Un šis pēdējais Esmaila Mila Enoga nonāvēšanas gadījums ir īpaši šausminošs. Viņa izkropļotais ķermenis uh, Un viņš ir tikai viens no daudziem lieciniekiem, būtībā trešais liecinieks, kas ir nogalināts Maginda Nau masveids slepkavības rezultātā. Tad ir nepieciešams palielināt finansējumu, palīdzības sniegšanai ir jācīnās pret nogalināšanu bez tiesas spriedumu un piespiedu pazušanas gadījumiem, un es ļoti ceru, ka mūsu programma būs efektīva. Paldies! Un tagad Politisko grupu vārdā došu vārdu Prēdis kungam vienu minūti. Eh, Prešedinte, deplâng la rândul meu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nosodu liecinieku nogalināšanu šī, jo, šīs masu slepkavības uh, gadījumā. Tad tika nogalināti 57 cilvēki, jo viņi nostājās pret šajā reģionā valdošo ģimeni. Ir pilnīgi skaidrs tāds, ka Filipīnu valdībām e, jāsauc pie atbildības vainīgie, un tā ir arī jāizstāv liecinieki tā, lai var spriest taisnu tiesu. Es gribēju atgādināt, ka viens no mūsu kolēģiem jau pieminēja tik daudz žurnālistu nogalināšanu pēdējo gadu laikā. Neaizmirsīsim arī tos, kas tika ievainoti vai tika sodīti darot savu darbu. Filipīnu valdībām, valdībai bija jāizstāv šie žurnālisti. Un vēl, Filipīnu valdībai ir jācīnās pret korupciju, jo tieši korupcija ļauj šai te Ampatuanu ģimenei darboties bez soda. Paldies, un tagad Kreto kundze vienu minūti. Uh, Dezbatarā nos. Liels paldies. Mūsu debates izraisīja trešā liecinieka nogalināšana Magunda Nao gadījumā. Šeit, šeit tika nogalināti 58 cilvēki, ieskaitot žurnālistus un sievietes. Nesodāmība nevar turpināties bezgalīgi, jo mēs redzam, ka tās cena ir tikai jaunas slepkavības. Politiskās slepkavības un nolaupīšanas ir dzīves realitāte Filipīnās, un noziedzniekus uh, no atbildības atbrīvo tas, ka sistēma ir korumpēta un ārkārtīgi sarežģīta. Un jāatceras, ka arī žurnālistus vajā un pat noslapkavo. Un šajā gadījumā mēs varam runāt par to, ka tiesiskums tiek zaudēts eh, cīnoties dažādiem klaniem un ģimenēm, tādējādi novadot pie demokrātijas trūkuma un nabadzības valstī. Mēs aicinām Filipīnas iestādes darboties, eh, darīt visu, lai novērstu šādu nesodāmību un atrisināt šo gadījumu. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin Kretu. Paldies, Kretu kundzei. Kolēģi Šāka, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Kino teica, ka cilvēktiesības, eh, laba pārvaldība un cīņa pret korupciju būs prioritātes. Viņš vēlas skaidrs politikas pret šādu veidu nogalināšanu un uh, pret cilvēktiesību neievērēšanu. Tas ir ļoti labi, mēs arī atbalstam to, ka Filipīnas pievienojās Romas līgumam, bet tagad ir vajadzīgi arī darbi un rezultāti. Ir ļoti daudz iemeslu bažām par nesodāmību Filipīnās, jo, piemēram, žurnālisti un liecinieki tiek nogalināti. Diemžēl Filipīnas ir viena no bīstamākajām valstīm žurnālistiem nepieciešams aizstāvēt lieciniekus, eh, tiesnešus, advokātus, prokurorus, kas iesaistījušies šādās prāvās, un ir skaidri jānorāda, ka nesodāmība vairs nebūs pieļaujama, un cilvēki, kas būs vainojami, piemēram, eh, spīdzināšanā un tā tālāk, tiks saukti pie atbildības, neskatoties uz to, kādu samats viņi ieņem. Mēs aicinam Filipīnas, Filipīnu valdību uzaicināt ANO īpašo izmeklētāju izmeklēt situāciju Filipīnās un nodrošināt, ka Justice for All programma, kam piešķirts 10 tūkstoši miljonu eiro no 12 līdz 15 gadam, tiek izpildīta. Paldies Šāks kundzei un tagad Paškas kungs vienu minūti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisār. Jūs paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdētāji, komisāri. Esmu pārliecināts, ka ir divi iemesli, kāpēc situācija Filipīnās neuzlabojās. Tātad vājas oficiālās administratīvās struktūras un saikne ar tās augtajām privātajām armijām. Uh, Un šeit es runāju par saikni starp eh, šīm te privātajām armijām un valsts pārvaldi. Tomēr mums ir jāsadarbojas ar valsts iestādēm, mēģinot uzlabot situāciju. Tas nav iedomājams civilizētā pasaulē, ka valsts pārvalde ļauj privātām militārām grupām veikt kaut kādus uh, drošības pasākumus, un valdība izliekas, ka par to vispār nav atbildīga. Uh, Tomēr ir skaidrs, ka valdībai ir jāatbild, un tas, ko Akino ir deklarējis kā iegumu, tā ir tāda vienkārši politiska, iedomīga elitārisma pazīme. Ir skaidrs, ka valdībai ir pilnībā jāatbild par ārpus tiesas bez tiesas nogalināšanu šai valstī. Paldies, tie bija runātāji politisko grupu vārdā, un tagad pārējie runātāji vispirms Kēlī kungs. E, as has been said, the situation. Paldies, kā jau eh, šeit teica kolēģi, situācija Filipīnās nav īpaši iepriecinoša, un tā nav pirmā reize, kad mēs par to diskutējam parlamentā. Eh, Šīs eh, slepkavības ir īpaši līdz 2009. gadam ir nogalināti 59 cilvēki un žurnālisti un notiek beztiesa nogalināšana un tas daudz ko liecina par tiesu sistēmu Filipīnās. Un tā visu rezultātā nav pārsteidzoši, ka pusotra gada pēc jaunā prezidenta stāšanās amatā nekas nav īpaši mainījis. Un tagad ir, ir pienācis laiks Kino kungam rīkoties, cerības uz viņu rīcību ir lielas bet, eh, lai ir zināms, eh, izmaiņas tomēr tas nav pietiekami. Mums ir jāizdara spiediens, lai neturpinātu šī nesodāmība attiecībā uz eh, militāriem policijas pārstāvjiem un lai būtu lielāka drošība. Paldies, Kelī kunga. Man tagad Gēringera de Odenberga lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Organy ścigania. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesiskums likuma vara Filipīnās nedarbojas. Ano cilvēktiesību padome arī ir pauduši savu nostāju attiecībā uz žurnālistu liecinieku nogalināšanu. 2009. gada ziņojumā, ANO ziņojumā ir vērst uzmanību uz to, un tur ir arī minēti uh, um, klana locekļi, kas sadarbojušies uh, kopā vietējo policiju, un viņi izveidoja mm, tādu, kā tādu slēpni, un attiecīgi tika nogalināti vairāk cilvēki un arī žurnālisti. Tālāk uh, šī lieta tika izmeklēta un šī vardarbība iet roku rokā ar caurskatāmības trūkumu tiesu sistēmā. Filipīnām ir jācenšas darīt visu, lai likuma vara tiktu ievērot ja viņu valstī. Paldies! Paldies, Geringarē Deodenbergas kundzei, un tagad palēc, ka kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gandrīz trīs gadi ir pagājuši kopš uh, brutālas politiski motivētas nogalināšanas, kur tika nogalināti 58 cilvēki Mangindao provincē. Mm, šie noziedznieki ir Ampatuāno ģimenes locekļi, viņi joprojām ieņem svarīgus amatus, viņiem ir privāta armija, un tur ir simtiem bruņotu vīru, kas uh, rīkojas vardarbīgi, spīdzina nogalinātos Magindanao traģēdija un arī neveiksmīgā tālāk sekojošā izmeklēšana ir nopietnas signāls Filipīnas iestādēm eh, par to, eh, ka valsts varētu ieslīgt hausā. Mēs aicinām valsts iestādes atbruņot privātās armijas, mēs eh, pieprasam, lai tiktu uh, arestētas aizdomās turamās personas. Ir nepieciešams nodrošināt arī liecinieku aizsardzību, kas piedalās tiesprosā. Paldies! Paldies, Palēcka kungam! Līdz ar to runātājs saraksts ir izsmelts, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms došu vārdu Silvestras kungam, lūdzu. Il massacro di Manguindanao si è verificato nel 2009 e le... Magindanao slaktiņš notika 2009. gadā upuri gribēja izvirzīt savu kandidatūru mērvietnieka amatam. Rezultātā 58 cilvēki tika nogalināti, tostarp arī kandidāti ģimenes locekļi, māsa, šoferis un žurnālisti. Un tas ir pilnīgi neizticami, ka atbildīgie vēl nav saukti pie, pie atbildības. Šeit mēs redzam, ka tiesa nedarbojas un attiecīgi nenotiek tiesas procesi 25 tiesas lietas vēl nav mm, ierosināts. Un Ambatonu ģimenes līderi ir vainīgi šajā masu slepkavības plānošanā, un ļoti mazi liecinieki, kas ir drosmīgi un grib liecināt, mēs gribam, lai būtu taisnīga tiesa, lai vainīgie tiktu nogalināti. Filipīns ir ratificējuši konvencijas, un nu, šajā valstī cilvēktiesības ir jāievēro. Paldies Silvestras kungam, un tagad repaukungs vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Nesodāmība un korupcija ir milzīga problēma Filipīnās. Korupcija pastāv jau sen. Arī no invest investori ir no šīs valsts izbraukuši tieši dēļ šīs problēmas. Mangindanao 2009. gadā notika māsu slepkavība. Liecinieki šobrīd tiek uh, nogalināti. Un uh, tas tikai liecina par to, kāda ir tiesu sistēma šajā valstī. Filipīnai ir jārīkojas saskaņā ar starptautiskajām saistībām, jānodrošina liecinieku un viņa ģimenes locekļu aizstāvība. Es pieprasu, lai EAD tātad fi, uzlabotu un cekot līdz Filip, situācijai Filipīnai un tam, kā, atris, kā risinās šī lieta. Paldies Repakungam un Tavariškungam dodu vārdu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Nav jau pirmā reize, kad mēs runājam par Naginda Nao masu slepkavību. Šeit Eiropas parlamentā mēs jau 2010. gadā par to runājām. Neaizmirsīsim to, ka vairāk nekā 50 cilvēku Filipīnas salā tika nogalināti par to, ka viņi centās izvirzīt vairāk, ka viņi centās izvirzīt uz vicemēra amatu savu kandidātu. Vairāk nekā 30 no nogalinātajiem bija žurnālisti. Par to runājām desmitajā gadā. Vairākas lieciniekus gatavojās nopratināt. Tiesa sistēma darbojas ļoti lēni, un mēs gan bijām likuši liels cerības uz Beniņo Akvino, ka tad, kad viņš stāsies prezidenta amatā, situācija uzlabosies, bet, diemžēl, situācija nav uzlabosies. Starptautiskajām organizācijām ir jārunā ar Filipīnām un jāpieprasa, ka reiz par visām reizēm ir jāvirs uz priekšu šis tiesas process, un ja viņi paši to nespēja, tad šo lietu būtu jānodod starptautisku tribunālu ziņā. Šajā pasaules daļā ir vairāk nekā sep 70 eh, privātu armiju un starptautiskajai sabiedrībai ir kaut kas jādara lietas labā. Paldies! Paldies kolēģim Tavarišu kungam, tagad Tānaka kungam vārds lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons. Uh, mic mikrofon. Micro. It's on. It's on, Mr. President. Es arī gribētu paust bāžas par uh, nesodāmības gadījumiem Filipīnās aizvadīto gadu laikā. Īpašas bāžas izraisa 2009. gadā notikusī mās slepkavība, kur gāja bojā 58 cilvēki, tā skaitā demokrātijas piekritēji un uh, žurnālisti Maginda nav. Man, valdība Manilā pārvalda kriminālu, ar kriminālu kultūru, ir plaši izplatīta korupcija, nogalināšana bez tiesas spriedumi, bēdīga sla, slavena apspiešana turpinās, un prezidents Beniņo Kvino tiek aicināts izpildīt savas valsts saistības, ieviest uh, tiesiskumu varu, nodrošināt liecinieku aizsardzību un uh, cīnīties ļoti uh, spēcīgi pret uh, visiem šiem politiskās opozīcijas apspiedēju izdarībām savā valstī. Paldies! Dank, Tenok, Paldies Tanakungam un Korhols kundzei tagad došu vārdu. Paldies priekšsēdētāji! Nesodāmība Filipīnās plaukst un zeļu. Esmāla Inoka pazušanas gadījums eh, par to atspoguļo, kad tika atrasts viņas akropļotais ķermenis, tad, tad bija acīm redzams, ka viņš eh, ir teicis, viņam ir eh, nogriezti, nogriezti ķermeņa daļas. Ir vairāki ziņojumi par līdzīgiem gadījumiem pēdējo gadu laikā. prezidenta Makviņo stājoties amatā, nekas daudz nav mainījies. Saskaņā ar Romas statūtiem, eh, Filipīnas ir parakstījušas Romas statūtus, bet tām tie ir arī jāaizpilda. Mēs esam ļoti vīlušies un uh, līdzīga situācija ir arī attiecībā uz uh, Sīriju. Uh, ir saprotams, ka nevar pieļaut šādu nesodāmību. Paldies Korhols kundzei. Un tagad komisijas vārdā došu vārdu komisāram Dalīkungam, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godētie parlamenta deputāti. Jautājums par nesodāmības gadījumiem Filipīnās, nogalināšanu bez tiesas spriedumu un cilvēku Piespiedu pazušana ir ilgtermiņa problēmas Filipīnās, un uh, mēs uh, saprotam, cik tā situācija ir smaga, un tieši tāpēc Eiropas Savienības atbalsts tieslietu sektora reformai un cīņu pret uh, nogalināšanu bez tiesas spriedumu un nesodāmību, spīdzināšanu un piespiedu pazušanu ir ļoti būtiski jautājumi cilvēktiesību darba kārtībā un sadarbībā ar Filipīnām. Tikai pirms divām nedēļām Eiropas Savienība ar dalību valstu un ANO cilvēktiesību padomu starpniecību aktīvi piedalījās otrajā vispārējā pārskatā par Filipīnām. Uh, nogalināšana bez tiesas, spīdzināšana un uh, eh, nepieciešamība pēc uh, funkcionējošas liecinieka aizsardzības sistēmas bija viens no galvenajām bažām, kas izskanēja šajā uh, salīdzināšanas otrajā kārtā. Es gan apsveicu, ka ir zināms progress kopš iepriekšējā pārskata, kas ir 2008. gadā. Kā jūs zinat, mēs esam mudinājuši prezidenta Kvino administrāciju pastiprināt uh, ārpus eh, to cilvēku eh, tiesāšanu, kas ir vainojami nogalināšanā bez tiesas sprieduma, tā izskaitā attiecībā uz Magvidenau mazu slepkamību, un tāpat ir nepieciešams eh, veikt visaptverošas un uzticamas pasākumus, lai šādi notikumi neatkārtotos. Jau iepriekš ir bijuši mēģinājumi risināt šo jautājumu, un prezidents Akvino tagad ir uzsācis virzību pa, pa pareizo ceļu. Mēs uh, apsveicam Akvino administrācijas īstenoto progresu, risinot cilvēktiesību jautājumu un cīnoties pret nesodāmības kultūru, un tāpat ka to, ka Filipīnas ir ratificējušas Romas statūtus un uh, protokolu un uh, konvencijai cīņā pret spīdzināšanu un cita veida nehumānu rīcību. Uh, Es apsveicu šādu rīcību, taču ir nepieciešams panākt lielāku progresu, jo pretējā gadījumā tā ir mm, vēsturiska un struktūra politiska problēma. Un tāpēc es mudinu prezidenta Kvīno ne tikai cīnīties pret korupciju un krāpniecību, ko ir īstenojis iepriekšējā administrācija, bet arī cīnīties pret nesodāmību. Mēs mudinam mums ļoti lielu prieku dara tas, ka Filipīnu valdība ir lūgusi Filipīnām palīdzību. Mēs esam uh, uz to rēģējuši ar uh, IP uh, Just programmu, sniedzot tehnisku palīdzību, lai stiprinātu kapacitāti izmeklēšanā un tieslietu jomā. Un 2006. gadā ja bija 300 cilvēku pazušanas gadījumi, tad 11. gadā to bija tikai 3, līdz ar to ir progress. Tāpat ir uh, uzlabojusies izmeklēšana, kvalitāte attiecībā uz slepkavību izmeklēšanu un cilvēku nolaupīšanu. Uh, Eiropas Savienība joprojām turpinās sadarboties ar Filipīnām cilvēktiesību jautājumos, eh, tīpaši tieslietu jomā, lai cīnītos pret eh, nesodāmības gadījumiem. Mēs nesen esam apstiprinājuši 10 miljonu eiro plašu programmu, kas palīdzēs stiprināt Filipīnu eh, tieslietu sistēmu. Paldies! Paldies komisāram Dalī! Ir iesniegti septiņi rezolūcijas projekti, līdz ar to esam beiguši debates. Par šo jautājumu balsosim pēc tam, kad debats būs beigušās. Un tagad nākamais jautājums.